Dārgie draugi, es vēlos pateikties jums, ikvienam no jums, gan Eiropas parlamentu, saviem kolēģiem, arī visiem pārējiem, kolēģiem no Eiropas komisijas, no padomes, no Polijas parlamenta, arī tiem, kas ceļojuši no ārpus Eiropas. Par to, ka jūs ieradāties šeit šodien Mēs šeit tiekamies šodien, lai pieminētu 96 cilvēkus, kas traģiski zaudēja savu dzīvību sestdien pie Smoļenskas. Un starp viņiem Eiropas Savienības dalību valsts prezidents un 18 parlamentārieši, mūsu kolēģi no Nacionālā parlamenta, demokrātiski ievēlēti parlamentārieši. Mūsu domas pirmām kārtām ir ar viņu ģimenēm, viņu mīļotajiem. Atbalsta ziņas, kuras esmu saņēmis no tik daudziem maniem kolēģiem Eiropas parlamentā, no Eiropas komisijas, no padomes, no vēstniekiem, no Eiropas iestāžu administrācijas, no personāla, arī tāpat no valstīm, kas nav Eiropā. Šī ziņa ir gan man, gan maniem kolēģiem devusi spēku un mierinājumu, un to es ļoti augstu novērtēju un es lepojos, un mēs visi varam lepoties ar to, kā ir reaģējusi mana valsts. Tā bija nepieredzēta katastrofa. Šie cilvēki izzuda, kalpojot savai valstī, ceļā uz piemiņas pasākumu, lai godinātu tūkstošiem polijas virsnieku, kas gāja bojā otrajā pasaules kara laikā Katiņā. Vēsture dramatiskā veidā ir apgājusi pilnu apli. Mūs ir ļoti dziļi skārusi Krievijas reakcija cieņu pilna un izpratnes pilna reakcija. Paldies, mūsu Krievijas draugi! Mēs ticam, ka jūsu atbalsts palīdzēs mums apvienot mūsu kontinentu, gan atrodot vēsturisko patiesību, gan paužot savstarpēju uzticēšanos un cieņu. Es zinu, ka Eiropa ir kopā ar manu valsti, ar Poliju. Šajos grūtajos laikos. Dāmas un kungi, kolēģi, Polijā ir tradicionāli pierasts nolasīt bojā gājušo vārdus. Tā, lai mēs varētu daudz pilnvērtīgāk izprast šo traģēdiju, atcerēties viņus, un Opols vārdā es vēlos paust pateicību visiem klātesošajiem, uh, Šeit mums ir apvienojusies pārstāvi no visas Eiropas Savienības, no visdažādākajām iestādēm, no dalību valstīm. Tāpat ir arī vēstnieki, kas pārstāv valstis ārpus Eiropas Savienības. Un mēs visi jūtam šo vienotības sajūtu. Mēs esam stipri šajā vienotībā. Mēs Eiropas Savienībā Mēs labi apzināmies, cik daudz pūles ir nepieciešams strādājot ikdienā, turpinot mūsu ikdienas gaitas, un tas mums atgādina to, ka mēs esam daudz spēcīgāki tad, kad esam vienoti. Kaczyński. Leks Kačinskis. Demokrātiskās opozīcijas vadītājs un solidarnošs vadītājs pagrīdē. Viņš bija solidarnošs priekšsarētāja vietnieks uh, brīvajā polijā un tāpat arī kontrola iestādes vadītājs. Viņš bija tieslietu ministrs valdībā, kur man bija tas gods vadīt kā premjerministram, kā arī Varšavas mērs. Viņš bija no 2005. gada, viņš ir Polijas republikas prezidents. Marija Kačinska, Polijas republikas pirmā lēdija. Rišards Kačerovskis, pēdējais po, republikas, Polijas republikas eh, trimdā prezidents Londonā. Tālāk viņš nodeva šo, šīs pilnvaras Leham Valenskam. Anna Valentinoviča. Viņa bija aktīviste Gdaņskas kuģbūvētavā. Viņa organizēja streikus 1980. gadā, kura rezultātā arī izveidojās solidaritātes kustība. Krzysztof Sputra Polijas seima mm, spīkera vietnieks, bijušais eh, senāta spīkera vietnieks eh, likuma un taisnīguma partija. Gražina Kižitska. Parlamentārās grupā likums un taisnīguma priekšsēdētāja, bijusi reģionālās attīstības ministre, bijusi darba un sociālās politikas ministra vietniece. Premišlavs Gošievskis, partijas likums un taisnīgums priekšsēdētāja vietnieks, bijušais eh, premjerministra vietnieks, bijušais parlamentārās grupas eh, partijai likums un taisnīgums priekšsēdētājs. Aleksandra Natalija Šveta, parlamenta deputāte, partijas likums un taisnīgums priekšsarētāja vietniece parlamentārās komitejas publiskajiem finansēm priekšsarētāja vietniece. Žbigņevs Vasarmans, parlamenta deputāts pārstāvot likuma taisnīgumu partiju, bijušais ministra koordināts slepenajam dienestam, bijušais tieslietu ministrs, tieslietu ministra vietnieks. Janina Fetlinska senatore no Likuma taisnīguma partijas veselības aizsardzības komitejas priekšsarētāja vietniece. Staņislavs Zajats, senators no Likuma taisnīguma partijas, priekšsarētājs aizsardzības komitejai, bijušais Seimas spīkara vietnieks, jurists, kurš aizstāvēja opozīcijas pārstāvis politiskos, eh, politiskajās lietās pirms 1989. gada. Kristīna Boheneka, senāta spīkera vietniece, sociālās kampaņas no polijas žurnālistu puses iniciatori Pilsoniskās platformas partija. Gžegošs Doļņaks, administrācijas un iekšlietu komitejas priekšsēdētājs, Pilsoniskās platformas parlamentārās grupas priekšsēdētāja vietnieks pilsoniskās platformas vēlēšanu kampaņu vadītājs pirms vēlēšanām iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Mačējs Plažinskis, asociācijas Spolnāta Polska, kas nozīmē Polijas kopienā, priekšsēdētājs vairāk kārtējs eh, varas sasaukuma deputāts saimā, viens no pilsoniskās platformas partijas dibinātājiem kā arī Gdaņskas vojevodinas e, vietējās pārvaldes dalībnieks. Arkadijus Šribickis, divreizējs deputāts parlaments sasaukumos, tāpat arī bijušais e, kultūras ministra vietnieks, piedalījies arī streikos e, Gdaņskas kuģibūvētavā 1980. gadā, vēl pirms solidaritātes kustības atzīšanas. Sebastians Karpņuks, parlamenta deputāts, Pilsoniskās platformas partija, parlamentārās grupas sekretārs, biju, bijušais eh, mēra vietnieks Kolobžekas pilsētā. Jeržīs Maģinskis, Seima spīkera vietnieks, bijušais aizsardzības ministrs. Demokrātiski kreisās alianses kandidāts prezidenta vēlēšanās 2010. gadā. Izabela Jaruganovacka parlamenta deputāti, pārstāvot demokrātisko kreiso spēku aliansi, bijusī premjerministra vietniece, bijusī darba sociālās politikas ministre, bijusī valdības pārstāve vienādu tiesību jautājumos. Jolanta Šimaneka Dereša parlamenta deputāte, pārstāvot Demokrātisko kreiso spēku aliansi, bijusi ārlietu komitejas priekšsēdētāja vietniece, bijusi prezidenta Aleksandra Kvašņevska kabineta priekšsēdētāja. Leszek. Leszek Dektula Polijas parlamenta deputāts pārstāv Polijas zemnieku partiju, bijušais piekarpat provinces vadītājs. Un IPSL uzraudzības komitejas vadītājs. Vjeslav Voda, Polijas parlamenta deputāts, pārstāv Polijas zemnieku partiju, iekšlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Kā arī civilā dienesta vadītājs. Un viņš bija arī uh, partijas pārstāvs. Nākamais Edvards Voitas, Polijas parlamenta deputāts, arī no Polijas zemnieku partijas. Viņš ir bijis Liberska partijas vadītājs, un viņam bija jākļūst par 51. polijas deputātu Eiropas parlamentā. Pēc tam, kad stātos spēkā Lisabonas līgums pil tā pilnā apjomā. Vladislavs Stastik, prezidenta kancelēs vadītājs bijis iekšlietu ministrs un vadījis administrāciju, kā arī bijis Varšavas mēra vietnieks un bijis aktīvs studentu neatkarīgās kustības dalībnieks. Aleksandrs Ščiglo, Nacionālās drošības biroja vadītājs, bijušais aizsardzības ministrs Marijuš Hanželiks. Viens no polijas ministru kabineta ministriem. Pāvels Vipiks, arī polijas ministru kabineta ministrs. Staņislavs Jeržī Komorovskis aizsardzības ministra vietnieks, bijušais ārlietu ministrs, bijušais polijas vēstnieks apvienotajā karalistē, bijušais polijas vēstnieks Nīderlandē. Andržais Kremers, ārlietu ministra vietnieks, Tomašs Merta, kultūras ministra vietnieks un Nacionālā mantojuma ministrijas bijušais vadītājs. Marijuš Kazana, ārlietu ministrijas diplomātiskā protokola vadītājs. Slavomirs Škripeks, Polijas Nacionālās bankas prezidents, bijušais Varšavas mēra vietnieks, opozīcijas vadītājs un eh, pretkomunistiskās studentu kustības loceklis, mans ļoti labs kolēģis. Nākamais Janušs Kočanovskis, polijas ombūds, ļoti aktīvs jurists, Piotrs Nurovskis, Polijas Olimpiskās komitejas vadītājs. Daudzus gadus Piotrs Nurovskis ir darbojies diplomātiskajā pārstāvniecībā. Un mēs visi pieminam viņu ģimeni šajos grūtajos laikos. Andržais Prevožniks 17 gadus bijis eh, spīdzināšanas piemiņas grupas priekšsēdētāja vietnieks un vienmēr ir iestājies par Katiņas slepkavību atspoguļošanu. Viņš arī bija viens no Eiropas parlamentā šobrīd apskatāmās izstādes ierosinātājiem. Staņislavs Mika, tiesnesis, viens no konstitucionālās tiesas tiesnešiem, arī spīdzināšanas piemiņas grupas valdes loceklis. Janeš Kurtika, Nacionālās piemiņas institūta prezidents. Janus Krupskis, kara veterānu un represēto personu biroja vadītājs demokrātiskās opozīcijas aktīvists komunistu laikos. Viņš personīgi cieta no izmeklēšanas dienas rīcības. Jogana Agatska Indecka, Nacionālās advokātu kolēģijas prezidenta. generał Franciszek. Ģenerālis Francišeks Gagors bijis Nacionālo bruņoto spēku vadītājs. Ģenerālleitnants Broņislavs Kvietkovskis, arī Polijas armijas ģenerālis. ģenerālleitnants Andržējs Vašiks, kājnieku vadītājs Polijas armijā. ģenerālmajors Tadeušs Buks, Polijas kājnieku grupu vadītājs Polijas armijā. ģenerālmajors Voģiņies Potašinskis, īpašo bruņoto spēku vadītājs Polijas armijā. Viceadmirālis Andržais Karveta, Polijas jūras bruņoto spēku vadītājs. Komandieris Kazimirs Gilārskis, bruņoto spēku ģenerālis. Generālmajor Bišov. Bīskaps Tadeušs Plauskijs, virsbīskaps, polijas bruņoto spēku katoļu kapelāns. ģenerālmajors arhibīskaps Mirons Čedakovskis, Polijas bruņoto spēku pareisticīgo kapelāns. Pulkvedis, svētais tās Adams Pilčs, evaņģēliski militārās draudzes pārstāvis. Pokoža leitnants svētais tēvs Jans Usinskis, katoļu militārās draudzes pārstāvis. Svētais tēvs Romāts Inružeičiks, prezidenta kap kapelāns. svētais tās profesors Rišards Rumjaneks, kardināla Višinska universitātes rektors Varšavā. Svētais tās Broņislavs Gostomskis. Katiņas ģimeņu pārstā, organizācijas pārstāvis. svētais tēvs Jozefs Joņets. Parafiāda asociācijas pārstāvis. Svētais tēvs Dislavs Krols. Pārstāvis no Katiņas ģimeņa asociācijas. svētais tāvs Andrzejs Kvašņiks, Katiņas ģimeņu asociācijas pārstāvis. Edvards Dohnovskis, asociācijas Sibīriešu prezidents. Andrzejs Sarješs Skapskijs, Federācijas Katiņas ģimenes prezidents. Un tālāk Katiņas ģimeņu pārstāvi Tad, Tadeuš Latoborskis. Anna Marija Borovska. Bartošs Borovskis. Broņislava Orevietsa Loflere. Kataržina Piskorska. Vojčehs Severins. Lešeks Solskis. Gabriela Ziha. Česlavs Cevinskis, Pasaules Nacionālo armiju karavīru asociācijas priekšsādātājs. Stefans Melaks, Katiņas komitejas priekšsēdētājs. Zenona Manantoviča Lojeka, Katiņas ģimeņu federācijas līdzdibinātāja. Terēza Valevska Prižalkovska fonda Austrumu Golgāta prezidente. Eva Bankovs, Bakovska, ģenerāļas Moravinska mazmeita. Šis ģenerālis gāja bojā Katiņas traģēdijā. Zbigņevs Debskis. Varšavas sacāšanās līdzdalībnieks, kas saņēma apbalvojumu, augstāko militāro apbalvojumu. ģenerālis Staņslavs Navers Komornīckis, augstākais militārais padomnieks ar augstāko militāro apbalvojumu. Janjana Natuševica Millera, sociālā aktīvista, viena no Sibīrijas nometņu izdzīvotājām. Janušs Zakaršenski aktieris. ierēģi no Polijas prezidenta kancelēs Kataržina Doračinska. Aleksandrs Fedorovičs. Darījus Jankovskis. pulkvedis doktors Vojčeks Lubinskis. Barbara Maminska. Izabela Tomaševska. Lieutenant Leģināts Jaroslavs Pločaks. Kapteinis Darījušs Mikalovski. Leitinants Pāvils Jančeks. otrs, otrais lentnēns Piotrs Nozeks. Virsnieks Artos Francus. Virsnieks Pāvēls Skrajevskis. Virsnieks Jačeks Šorovka. virsnieks Mareks Ulēriks. Jaunākais virsnieks Agnieszka Pogrodka Večlaveka. Lidmašīnas apkalpes locekļi kapteinis ar kādīšu protašoks. Majors pilots Roberts Gživna. Leidnants Artūrs Ķeteks. ofiķieris Andžejs Mihalaks. Natālija Januško. Barbara Mačejčika. Justīna Manjuško.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 façon. Hein